mēģina panākt, tas jau ir pieminēts ceturtajā grozījumā, kas tik ir pieņemts pirmajā lasījumā, ko padomu pieņēma pilnībā. Līdz ar to kolēģiem, es, ka šo grozījumu iesniedz, es varu viņus nomierināt, tas viss ņemts vērā. Labi, paldies Lulings kundzei. Ar to mēs arī beidzam debats par šo jautājumu. Balsošana būs rītdien. Tālāk mūsu darba kārtībā mums ir e, Tičau kundzes ieteikums otrajam lasījumam. Tas ir e, ieteikums otrajam lasījumam par padomus nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas parlamentu padomus direktīvu par ēku energoefektivitāti. Referentei ir četras minūtes. Komisār. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs 2008. gadā Eiropas Savienība apņēmās līdz 2020. gadam samazināt enerģijas patēriņu par 20% un 20% enerģijas ir jānāk no atjaunīgiem energoavotiem. Mēs uh, apņēmāmies eh, paaugstināt arī energoefektivitāti par 20% līdz 2020. gadam. Uh, ēku nozara ir atbildīga par 40% energopatēriņu un rada 35% no kopējamām emisijām. Ja mēs uzlabotu dzīvējamā sektora energoefektivitāti, mēs varētu uzlabot arī um, cilvēku dzīves. Mēs ņemam vērā to, ka apmēram 33% Eh, cilvēku ienākumi tiek eh, izmantoti um, dažādiem komunālajiem pakalpojumiem, tā skatā arī energo apmaksā, energo rēķina apmaksai. Un it sevišķi nabadzīgām ģimenēm tā ir milzīga problēma. Mums ir jāuzlabo energoefektivitāte, tas eh, radīs jaunas darba vietas un palīdzēs cilvēkiem ietaupīt. 2008. gada eh, novembrī komisija ierosināja likumdošanas priekšlikumu par direktīvas 2009 šķērsvītra 91 eh, pārskatīšanu par ēku energoefektivitāti. 2009. gada aprīlī koplēmuma procedūras pirmajā lasījumā eh, parlaments pieņēma nostāju par direktīvas pārskatīšanu. Parlamentam Zviedrijas prezidentūras laikā bija eh, nopietnas sarunas ar padomi un 2009. Eh, gada novembrī tika panākta politiskā vienošanās par galvenajiem likumdošanas akta aspektiem. Kādi ir mūsu panākumi? Tika ieviesti vairāki panti un vairākas apsvērumu attiecībā uz finansējumu. Komisijai ir jārod finanšu instrumenti un jāpārskat tie fiskālie pasākumi, kas ir tās rīcībā, lai 2000. 2011. gada jūnijā piedāvāt jaunu priekš, priekšlikumu. Līdz 2020. gada beigām visām jaunajām ēkām ir jābūt energopatēriņam, kas ir līdzvērtīgs nulei, un 20% eh, no enerģijas ir jānāk no atjaunīgiem avotiem. Eh, šis eh, priekšlikums sākumā darbosies uz diviem gadiem, un dalību valstīm ir jānosaka skaidri mērķi, kas ir jāpapildina ar atbalsta pasākumiem. Ir jāuzlabo ēku energoefektivitāte un uh, ēkas ir jāremontē tādā veidā, lai tās patērētu pēc iespējas mazāk enerģijas. Mums ir jārunā arī par ēku struktūru prasībām, kas ir iekļauts 7. pantā. Ja mēs runājam par jaunieviestiem noteikumiem attiecībā uz certifikātiem, visaptarošas prasības ir uh, jāievieš attiecībā uz informācijas sniegšanu, finansēšanas iespējām, un tas ir jāiesniedz kopā ar certifikātu un publiskajam sektoram jāsniedz uzskatāms piemērs. Uh, īstenojot energoefektivitātes certifikātā ietvertos ieteikumus. Varbūt jūs varētu nedaudz eh, lēnāk runāt, saka priekšsēdētājs, tad jūs varbūt eh, varētu nedaudz ilgāk izteikties. Ja mēs runājam par energoefektivitātes eh, iekļaušanu certifikātā, tas ir jāpiedāvā arī tad, ja ēka tiek izīrēta vai pārdota. Ir eh, jāapmāca dažādi eksperti un ir jāpiedāvā papildus informācija arī eh, īrniekiem un eh, ēku īpašniekiem. Ir jābūt apspriedēm ar vietējās varas iestādēm un valsts iestāžu atbalstam ieteikumu īstenošanā. Un, protams, ir jāapspriežas ar ieinteresētajām personām, lai varētu izveidot labākas kontrolas sistēmas, runājot par būvniecības plānotāju un arhitektu vadību, lai varētu samazināt energo patēriju patēriņu. Līdz 2011. gada jūnijai nav izveidot kopīga metodoloģija, taču komisija līdz 2011. Eh, gada 30. jūnijam ievieš salīdzinošās metodoloģijas sistēmu, lai varētu aprēķināt izmaksu ziņā optimālāko obligāto energoefektivitātes prasību līmeni līdz 2017. gada 1. janvārim. Saskaņā ar vienošanos starp parlamentu un padomu, kas eh, tapa 2009. gada novembrī, ir eh, panākt kopīgā nostāja. Paldies! O, Epitropos, o Kirjus eh, Oettinger. Lielas paldies tagad vārds komisāram Otingai kungam. Priekšstādātā kungs, dāmas un kungi deputāti. Politikā mums reti ir iespēja uh, piedāvāt tādus priekšlikumus, uh, eh, no kuriem ieguvēji ir visi. Šodien šāds priekšlikums atrodas mūsu priekšā uz galda. Mēs uh, esam pārskatījuši visu energoefektivitātes direktīvu, kas attiecas uz ēkām. Mēs runājam par 40% energopatēriņu un 36% Uh, kopīgo CO2 emisiju. Par to ir atbildīgas ēkas. Īstenojot dažādus uh, ekonomiskos pasākumus, samazinot energopatēriņu ēkās, mēs varam sniegt nopietnu ieguldījumu, lai varētu sasniegt 2020. gada stratēģijas mērķus, proti samazināt CO2 emisijas par 20%. Un vienlaicīgi mēs uh, uzlabosim energoapgādes drošību, radīsim izaugsmus un uh, jaunas darba vietas, kā arī varēsim veicināt izpēti. Ēku direktīva paredz to, ka dalību valstu pasākumi kļūs ambiciozāki un uh, varēs palīdzēt samazināt patērētāju rēķins, ko viņi maksā par enerģiju energoefektivitāte ir labākā iespēja, kā cīnīties pret klimātas pārmaiņām. Mums šeit vajadzētu runāt par trim elementiem jaunajā direktīvā. Mēs uzskatām, ka tieši šie elementi nozīmē ļoti eh, nozīmīgu progresu. Pirmām kārtām mēs runājam par finansējumu eh, jaunajām ēkām un ir jāpiedāvā tādu ēku celtniecība, kas būtu energoefektīvāks. Mums jādomā arī par mazākām ēkām, kas ir mazākas par 100 tūkstošu kvadrātmetriem un arī par lielākām ēkām. Tās viss ir iekļautas šīs direktīvas aptvērumā. Otram kārtām pārskatītajā direktīvā ir runāts eh, par labākas informācijas sniegšanu eh, visiem pilsoņiem, gan īrniekiem, gan eh, ēku īpašniekiem. Viņi varēs saņemt vairāk informācijas par energopatēriņu un par to, kādas iespējas ir ietaupīt enerģi, enerģiju. Tādā veidā ēkas ar zemu energopatēriņu varēs gudzināt priekšrocības un trešām kārtām uh, Eh, ar 2020. gadu visām mājām ir jāatbilst eh, stingrākajiem energopatēriņu taupības principiem. Ir jāizveido dalību valstīs eh, rīcības plāni, inventarizējot dažādas ēkas un skatoties, cik liels ir to energopatēriņš. Ņemot vērā visus šos iemeslus, jaunā direktīva ir tāds kā veiksmes faktors visā kopīgajā enerģētikas politikā. Vēlējos pateikties tik augundzei par labo sadarbību pēdējo mēnešu laikā un arī par to, ka tik necerēti ātri tika pieņemta šī direktīva. Kā jau es norādīju, šī ir eh, direktīvas pārskatītā versija, un enerģētika varēs ietaupīt tikai tad, ja direktīva tiks īstenot pēc iespējas ātrāk un efektīvāk un tiks papildināta ar nepieciešamajiem instrumentiem. Tādēļ ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie finansējuma instrumenti. Ir, eh, piemēram, tāda līdzekļa kā eh, reģionālas attīstības fonds, šeit runāts par 4%, uzlabojot energoefektivitātes pasākums, un dalībvalsts līdz šim fondu līdzekļus šim nolūkam ir izmantojušas visai gā sausi. Un eh, dalību valstu centieni īstenojot uh, likumdošanu attiecībā uz ēku inventarizāciju ir jāatbalsta, un pēdējo dienu laikā ITRE komitejā tika runāts par to, ka uh, ir uh, jāpiedāvā uh, konkrēta summa no Eiropas konjunktūras programmas, lai varētu uzlabot energoefektivitāti dzīvojumās ēkās. Es esmu pašpārliecināts, ka pateicoties parlamentu atbalstam, mēs varēsim spērt ļoti nozīmīgu soli uz priekšu. Paldies visiem par sadarbību. Paldies! Tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmais Rubik kungs no Tautas partijas politiskās grupas. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, tikau kundze, es vēlējos jūs uzslavēt uh, par veikto darbu. Tas ir eh, pareizais solis pareizajā virzienā. Ja Eiropā ir 160 miljoni ēku, mums ir jāparūpējas par to labāku apsaimniekošanu, un, ja nepieciešams, tās ir jāpadara uh, energoefektīvākas un energotaupīgākas, lai enerģijas patēriņu varētu samazināt uh, pēc iespējas drastiskāk. 40% no energopatēriņa uh, Eh, notiek tieši ēkās, un tās rāda 35% no kopējām emisijām. Mēs ceram, ka līdz 2020. gadam mēs šo mērķi varēsim, eh, mēs varēsim samazināt šo patēriņu, pateicoties eh, ēku remontiem un sanēšanai. Protams, ir jārada arī jaunas darba vietas, ir jāparūpējas par uh, Eh, pietiekam labiem spēles noteikumiem tiem cilvēkiem, kas nevien šīs ēkas remontē, bet tās arī piedāvā izīriešanai. Ir daudz MVU, kas specializējas šajā jomā un daudzi vēlas tikai gūt pēļņu un maksāt augstākas algas. Tādā veidā mēs varēsim izkļūt arī no krīzes un mēs piedāvāsim jaunas noteikums arī attiecībā uz nodokļiem. Uh, Tā mēs varēsim atteikties arī no fosilā kurināmā, izmantojot vairāk atjaunīgo energoavotu, piemēram, izmantojot tos arī ēku apsildīšanai. Es domāju, ka fosilā kurināmā aizstāšana ir iespēja nākotnē un ļoti daudzas maisaimniecības no tā varētu gūt konkrētu labumu. Šīs investīcijas noteikti atmaksāsies, mums nevajadzētu turpināt enerģiju un resursus patērēt tā, kā esam to darījuši pēdējās desmitgadēs, mums beidzot vajadzētu sākt investēt līdzekļus un tieši krīzes laikos eh, ilgspējīgas investīcijas ir galvenais priekšnosacījums, lai mēs varētu atkal no krīzes izkļūt un um, lai tas nebūtu noslogots ar pārlieku lielu birokrātisko nastu. Paldies! Eh, Paldies, Balčītis kungs, uz pusotru minūtu lūdzu. Gerimas komisārē, gerimu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Es vēlējos sākumā uzteikt tikau kundzi par veikto darbu un jāatzīmē, ka vienošanās ar padomi Eh, bija ļoti ambicioza, un mēs varam runāt par eh, tādas jaunas elpas iedvešanu šajā nozarē. Dalību valstīm tagad pēc iespējas saulēcīgāk ir jāizteno pārskatītā direktīva. Ēku energopolitikas jautājums ir ļoti nozīmīgs eh, iekšējā tirgus un enerģētikas aspektā ēku nozarē ir iespējas panākt eh, ļoti augstu energoefektivitāti, un tas ir īpaši nozīmīgi jaunajās dalību valstīs, jo tur atrodas liels skaits vecu māju. Cilvēki, kas dzīvo šajās ēkās, bieži vien uh, saņem zemu algu, bet viņiem ir jāmaksā augstas summas par komunālajiem maksājumiem. Ja šīs ēkas tiks sanētas, ja tās tiks uh, eh, veidotas energoefektīvākas, Tas, protams, nāks par labu patērētājiem, un e, jaunie noteikumi būs jāievēro arī e, celtniecības uzņēmumiem. Protams, mērķis ir ārkārtīgi ambiciozs, un mēs ceram, ka komisija un e, citi kolēģi īstenos to pēc iespējas saulēcīgāk. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs Holas kundzu uz trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī vēlējos uh, sveikt tikau kundzi. Viņa patiešām ir uh, darbojusies ārkārtīgi apņēmīgi un ar lielu atdevi. Uh, bija liela kavēšanās, jo vajadzēja veikt dažādas tiesiskās saskaņošanās, ņemot vērā to faktu, kas tās spēkā Lisabonas līgums. Un, protams, uh, tas šo darbu aizkavēja daudz uh, vairāk, nekā mēs bijām rēķinājušies. Protams, eh, ņemot vērā eh, sakarsētās diskusijas, ir viegli aizmirst, eh, ka šajā pārskatītajā direktīvā mēs runājam par tādiem jautājumiem, kas bija visai radikāli, piemēram, ja mēs runājam par attiekšanos no 1000 kvadrātmetru sliekšņa, un sākumā tas tika piedāvāts komisijas energoefektivitātes plānā. Uh, Tālāk tika piedāvāta uh, nulles robeža uh, attiecībā uz ēkām līdz 2020. gadam, uh, nulles robeža attiecībā uz enerģijas patēriņu. Bet jaunās prasības attiecībā uz jaunajām ēkām varētu mums uh, palīdzēt uh, sasniegt 20, 20, 20 mērķus, bet uh, īstenībā esmu visai skeptiski noskaņot, mums vajadzētu sasniegt vismaz 30% robežu samazinot CO2 emisijas. Uh, Ja mēs runājam par klimata pārmaiņu apkarošanu, ir e, jākoncentrēs galvenokārt uz pastāvošajām ēkām un uz to, cik augsti tur tiek turēta godā energoefektivitātes noteikumi. Par ko mums vajadzētu parūpēties, ja mēs sapratīsim, ka ēku e, jomā ir iespējams ietaupīt energo patēriņu? Eh, pirmām kārtām komisijai ir eh, jāpiedāvā pietiekami eh, labi stimuli, lai varētu uzlabot ēku energo taupīgumu. Ir nepieciešams izveidot pietiekami ciešu kalendāru, bet piet, ļoti daudz laika jau ir ticis izmantots izšķērdēts neliederīgi. Ir jāpadomā arī par izmaksu metodoloģiju. Otrām kārtām visām dalību valstīm ir jāpadomā par uh, igadējo mērķu pieņemšanu tādā veidā uzlabojot ēku energoefektivitātes procentus. Ja būs mērķi, kas būs saistoši visā Eiropas Savienības līmenī attiecībā uz energoefektivitāti, es domāju, ka dalība valsts sarūsi, sarosīsies un šādas rīcības plāns piedāvās visai naski. Tās apzināsies, ka vieglākais veids, kā sasniegt šos energoefektivitātes mērķus, ir to izmantošana sistemātiskā veidā jau esošajās ēkās. Un trešām kārtām, un tas arī ir ārkārtīgi svarīgs aspekts dalību valstīm, uh, ir jāizveido finansējums, lai varētu uzlabot energoefektivitāti. Un neskatoties uz visu uh, referentes un ēnu referentu veikto darbu, mēs pārskatīšanā nebijām tik ambiciozi, kā mēs vēlētos būt, ņemot vērā vairuma parlamenta deputātu vēlmes. Mums ir jāpadomā arī par to, kā energoefektivitāti iedzīvināt ekonomiskās atgūšanās programmā. Es ceru, ka komisija pietiekam e, ātri nāks klajā ar savu priekšlikumu. Un ņemot vērā kolēģu izteikumus par uh, to, ka īstenošana energoefektivitātes energoefektivitātes likumdošanas īstenošana nākotnē nav bijusi visai veiksmīga. Komisijai vajadzētu parūpēties, lai šo direktīvu īstenot par 100% un saulaicīgi. Paldies! Turmes, ja Paldies, Turmes kungs, lūdzu. Komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi! Tikau kundze vēlējos arī jūs uzteikt un eh, visu jūsu ēnu referentu komandu. Bez spēcīgas uh, deputāta līdzdarbības šī direktīva neizveidotos tik laba. Savās divi ar pus minūtēs es varbūt tik daudz nerunāšu par direktīvu, bet gan par to, ko mēs eh, varētu darīt papildus, lai varētu izlīdzināt direktīvā joprojām pastāvošās vājās vietas. Ja mēs runājam par krīzi, tad krīzes laikā vajadzētu uzlabot eh, energoefektivitāti un būt taupīgākiem pret resursiem. Mums ir nepieciešams atbalsts no Eiropas komisijas, tātad Eiropas ēku iniciatīva, kas ņem vērā eh, četrus galvenos nosacījumus. Pirmām kārtām ir jāpalīdz dalību valstu eh, valdībām īstenojot šo direktīvu. Pēdējā direktīva netika pietiekami veiksmīgi īstenot Oettinger kungs savā ģenerāldirekcijā. direkcijā ir viens uh, ierēdnis un jūnijā viņš dodas projām. Vai jūs esat paredzējis pieņemt darbā jauns cilvēks, lai varētu īstenot direktīvas īstenošanu? Otrām kārtām jāpadomā par finansējumu modeļiem. Ko jūs varētu darīt lietas labā arī komisijā, lai varētu arī izmantot veiksmīgākā veidā uh, Eirab līdzekļus un uh, varbūt, ka jūs varētu. Uh, arī e, piedāvāt kādus nosacījumus attiecībā uz konjunktūras programmas līdzekļu izmantošanu. Trešām kārtām ir e, jāgarantē augstāka darba produktivitāte celtniecības nozarē. Tādēļ ir e, jāizglīto darba ņēmēji, celtnieki, viņi darbosies produktīvāk un, protams, tas uzlabos arī darba pasaulē valdošos apstākļus un uh, Uh, uzlabos arī uh, šajā sektorā strādājušo algas. Tādēļ ir uh, jāizstrādā iniciatīva komisijas vidū par sociālo dialogu starp celtniecības nozari un arotbiedrībām. Ceturtām kārtām mums ir jāizteno vairāk projektu izpētes un attīstības jomā. Eh, jaunas ēkas varbūt izmaksās lētāk, ir jāceļ tādas ēkas, kur energo patēriņš būs eh, gandrīz vienāds ar nulli un ir jābūt jauniem eh, nosacījumiem attiecībā uz celtniecību. Mēs nevaram tikai visu celt lētāk un remontēt lētāk, ir jāparūpē jāparūpējas par labāku remontu norisi un par to, kā šeit varētu investēt Eiropas eh, izpētē paredzētos līdzekļus. Paldies! Kirjā Ford, ja divi leptā. Paldies, tagad došu vārdu Fords kundzei lūdzu. Paldies! Arī es gribētu vispirms pateikties te Kao kundzei un pārējiem referentiem par to, kā ir tik tikušas vestas sarunas par šo direktīvu. Un, um, man ir tiešām liels prieks dzirdēt, ka debatas par nākamajiem soļiem jau ir uzsāktas. Es atbalstu šo ziņojumu. Kā jau teicāt, 40% um, no kopējā energopatēriņa patērē tieši ēkas. Un mēs visi esam norūpējušies par arvien pieaugošajām energocenām un energodrošību. Dažas dalība valsts iet vēl tālāk savā likumdošanā attiecībā uz energoefektivitāti. Un es ļoti ceru, ka šī direktīva mudinās pārējos sekot šim piemēram. Mm, energo mm, ar rādītāji, šie certifikāti ir ļoti svarīgi. Tas liks patērētājiem domāt par iespējām kontrolēt savu energopatēriņu, izmantojot jaunus un modernus siltummērītājus. Uh, iepriekšējā direktīva tik ļoti neveiksmīgi ieviesta, un domāju, ka parlamentam un komisijai turpmāk arī vajadzētu cieši sekot tam, kā dalība valsts ieviesīs šo direktīvu, un komisija lūdzu veiciniet labākās pieredzes apmaiņas starp dalību valstīm un raugieties, lai šie minimālie energoefektivitātes standarti uh, tiktu izstrādāti ņemot vērā reģionālās atšķirības. Mēs visi gribam ietaupīt energoresursus, bet, lai to izdarītu, ir ļoti svarīgi, lai privātais un arī valsts sektors saprastu, e, tad, cik tas ir svarīgi un lai tik ņemt vērā gan vidas, gan ekonomiskie apsvērumi. Gribētu jūs brīdināt, par cik manā valstī ir bijuši piemēri tam, eh, kad šīs prasības, kas tiek iekļauts energo certifikātos, tiek izpušķotas, bet um, reāli ietaupījumi netiek iegūti. Un visbeidzot, tie, kas baidās, ka Eiropas Savienība saskars ar identitātes krīzi, jums vajadzētu smelties drosmi no šī ziņojuma, kur no paša sākuma ir izpaudzies mūsu saliedētība un vienprātība. Es gribētu lai jūs atcerētos, ka Eiropas Savienība ir spēcīga savā vienotībā cīņā par kopīgām interesēm. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Matijas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms gribētu uh, pateikties tikao kuncei par eh, šo rūpīgo darbu. Šī ir ļoti svarīga joma. Ēku energoefektivitātes uzlabošana padarīs energopatēriņu ilgtspējīgāku, jo patreiz mēs patērējam pārāk daudz energoresursu ēku apkurināšanai. Mums ir nepieciešama ambicioza tālajoša Eiropas rīcība politika un Tā ir nepieciešama ieviešanas pasākumi, tīpaši šādā krīzes situācijā, ar ko sastopamies tagad. Šī nozare ir nozare ar vislielāko energo taupības potenciālu. Un es gribētu noslēgumā teikt, mums vajadzētu izmantot šīs, šo iespēju, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti un izmantotu iespēju radīt miljoniem jaunu darba vietu turpmākajos gados. Es nerunāju tikai un vienīgi par jaunajām ēkām, es runāju arī par esošo ēku renovāciju, par šo ēku Mm, energoefektivitātes uzlabošana atbilstoši standartiem. Mēs varētu atjaunot mūsu um, ēku, uh, teiksim, šo kopējo kapitālu Eiropā. Un tas noteikti nāks par labu ne tikai Eiropas ekonomikai, bet arī mūsu pilsoņiem. Paldies! Paska kungs lūdzu pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu pateikt, man ir liels prieks, ka Eiropas Savienība ir atradusi iespēju ietaupīt um, energoresursus, uzlabojot ēku siltumizolāciju. Tas noteikti ir iespējams. Un tas var dot ļoti lielus energo ietaupījumus. Tajā pat laikā Te iet runa ne tikai par apkuri, par ēku apkuri, bet iet runa arī par karstā ūdens uzsildīšanu ēkās, par gaisa kondicionēšanu ēkās. Es domāju, ka šeit. Um, Iegūt šos ietaupījumus būs grūtāk, Lai to izdarītu, ir nepieciešamas tehnoloģiski izsmalcinātas sistēmas, un mums ir nepieciešama iespēja regulēt siltumu atsevišķās ēkas daļās. Ikvienai ēkai ir nepieciešami šī individuālā siltuma apsaimniekošana. Tas attiecās ne tikai uz uzņēmumu ēkām, bet arī uz dzīvojamām ēkām. Tādēļ Mūsu mērķim ir jābūt uzlabot um, inženiertehnisko komunikāciju standartus un vajadzētu uzlabot energorisinājums atsevišķām ēkām. Tas nozīmē, ka mums ir jārada stimuli tiem cilvēkiem, kuri darbojas šajā nozarē. Viņiem ir jāuzlabo savas prasmes un mākslas. Es ceru, ka tas izdosies, bet es domāju, ka um, to neizdosies izdarīt ātri. Paldies! Paldies, Karvalo kungs, lūdzu. Es atvainojos, Karvalo kundze, lūdzu, divas minūtes. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi ēkas kopumā patērē 40% no kopējā energopatēriņa Eiropas Savienībā. Patreizējā likumdošana veicina to, lai līdz 2020. gadām jaunajās ēkās energopatēriņa bilance būtu nulle. Esošās ēkas ir jārenovē, tās ir jāpadara um, energoefektīvāks. Mums vajadzētu um, samazināt CO2 emisijas un vajadzētu domāt arī par energoapgādes drošību Eiropā. Tas ļaus mums radīt jauns darbietas mūsu pilsoņiem. Mums vajadzētu šo ēku energoefektivitāti skatīt kā iespēju uzlabot mūsu pilsētas, uzlabot dzīvojamo un ēku fondu un radīt jaunas darba vietas. Bet tas nozīmē arī papildus investīcijas gan privātajā, gan valsts sektorā. It īpaši mums vajadzētu domāt par mm, kvalifikācijas paaugstināšanas programmām, kā arī par īpašām izglītojošām programmām mūsu iedzīvotājiem, jo tas ir vienīgais veids, kā Eiropas Savienības reģionālā fonda līdzekļi varētu tikt izmantoti. Mums vajadzētu izmantot šī fonda katalizātoru, kā tālāku stimulu ēku energoefektāts uzlabošanai visā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Padarkungs, vienu minūtu lūdzu. Dāmas un kungi, Cikaus kundz ziņojums ir viens no svarīgākajiem emergo un klimata politikas instrumentiem, kas pieņems pēdējos gados. Gribētu apsveikt visus tos, kas ir piedalījušies šī ziņojuma sagatavošanā, it īpaši Cikaus kundz. Es neatkārtošos, bet runāšu par divām lietām. Pirmkārt, direktīva piedāvā jauns uzņēmē darbības iespējas ēku energoefektivitātes uzlabošanai būs nepieciešams jaunas tehnoloģijas. Nākotnē pieaugs pieprasījums pēc um, ekoloģiskiem būvniecības materiāliem, um, gudro ēku risinājumiem, kā arī būvniecības atkritumu atkārtot pārstrādāšanu. Eiropas Savienības institūcijām dalībvalstīm ir jāstrādā kopā, lai investētu tehnoloģijās, kas samazinātu ēku negatīvo ietekmu uz apkārtējo vidi. Tās ir ēkas, kas patērē 40% no mūsu kopējiem energoresursiem un rada 35% no kopējām emisijām. Otrakārt, es nezinu, kurš par to visu maksās, bet Piemēram, direktīvā ir priekšlikums, kas paredz, ka Eiropas komisijai ir jāizlieto struktūra fondi ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Es domāju, ka šie līdzekļi ir jāmeklē esošās finanšu perspektīvas ietvaros. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu Delī kundzei vienu minūtu lūdzu. Dāmas un kungi, es gribētu aicināt izmantot šīs pozitīvās uh, iespējas un priekšrocības, ko piedāvā šī direktīva. Ja raugamies uz šiem sociālajiem aspektiem, tad te iet runa par 56 miljoniem eiropiešu, kas cieš no tā saucamās energo nabadzības. Mums ir jāraugās uz jaunajām, uz jauno uh, šo ēku fondu tā īpatsvars ir ļoti, ļoti neliels. Tādēļ mums ir jādomā par renovāciju, mums ir jārenovē tu, tuvākajos desmit gados 50 miljoni ēku. Jūs teicāt, ka ir 4 miljoni eiro paredzēt šiem nolūkiem, bet Kā jūs piespiedīsiet dalību valsts izmantot šos līdzekļus tieši šiem mērķiem, lai, tas, lai šī nauda nepazos līdz 2013. gadam? Paldies! Vai Zjobro kungs ir zālē? Nē, labi, tad nākamais runātājs uh, Algirdas Saudargas kungs, lūdzu, divas minūtes. Priekšsēdētāja kungs, tāms un kungi. Kā jau daudz iepriekš norādīja, viens no ekonomiski racionālākajiem veidiem, kā nodrošināt energodrošību, ir taupīt enerģiju. Šī direktīva un tās jaunā pārstrādātā versija nozīmē, ka es varu pievienoties pāriem kolēģiem izsakot pateicību referentēji un pāriem kolēģiem, kas strādāja pie šī ziņojuma. Ar eh, šiem jaunajiem pasākumiem mēs varam ne tikai ietaupīt energoresursus, bet radīt jaunas darba vietas. Piemēram, Lietuvā vairāk nekā 80% no visām ēkām ir būvētas eh, vairāk nekā pirms 20 gadiem. Tās ir e, energo go neefektīvas. Un šī jaunā direktīva ir nāk tiešām ļoti labā laikā, tā ļoti saulēcīga. Vienošanās ar padomi ir ļoti līdzsvarota. Tajā ir ņemts vērā subsidiaritātes princips. Tajā ir noteikti minimālie standarti jaunajām un renovētajām ēkām, un tas radīs labus priekšnosacījumus energotaupībai, kā arī naudas līdzekļu ietaupīšanai. Stingrāki ēku certifikācijas noteikumi liks cilvēkiem mainīt savus paradumus, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Vairāk kārtīgi jau Tas ir teikts, bet es gribētu vēlreiz to atkārtot. Direktīvas veiksmīga īstenošana būs atkarīga no tā, cik ātri to varēs transponēt dalību valstis, bet tam ir nepieciešama aktīva finanšu atbalsta pasākumi no Eiropas Savienības puses, kā arī, protams, no dalību valstu puses. Energoefektivitāte ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm, un tā ir jākļūst par ikvienas dalību valsts prioritāti. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Labi, mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Vienu minūtu katram runātājam. Marnes Kokungs pirmais lūdzu. Mulțumesc, domnule eh, președinte. Directiv... Eh, paldies, priekšsēdētāji. Direktīva par ēku energoefektivitāti tā tiešām ietekmēs investīcijas celtniecības sektorā jo eh, mēs samazināsim energopatēriņu, un tas eh, tiešām ietekmēs nacionālos un reģionālos tirgus, arī darba vietas un energodrošību visā Eiropas Savienībā. Mums tiešām vajadzētu būt finanšu instrumentiem, lai, jo Eiropas pilsoņi nevar vieni paši eh, atbalstīt energosistēmu modernizāciju jo lielāko summu, ko varētu reģionālās fonds subsidēt, tas būs ierobežots, un to vajadzētu palielināt. Tāpēc mums vajadzētu palielināt eh, līdz 2014. gadam energoefektivitātes fondu, ko varētu līdzfinansēt Eiropas Savienība eh, un arī eh, Eiropas Investīcija Banku. Es atbalstu komisiju, kas turpina tā sauktos Smart Urban Projects. Mums vajadzētu analizēt mehānismus dalību valstīs lai mēs varētu tiešām uh, izplatīt labus piemērus un tādā veidā radīt jaunus finanšu veidus, lai uzlabotu energoefektivitāti ēkās. Paldies! Paldies, Satabaģi kungs! Vēlos apsveikt referenti, taču šis ziņojums nav īpaši vērtīgs ja to neatbalsta ar pietiekamiem finanšu līdzekļiem. Otinger kungs. Budžetā pēc 2013. gada un koheizijas fondā ir noteikts mobilizēt līdzekļus. Turklāt ir jāmobilizē arī privātais kapitāls. Turklāt spēkā ir princips, ka arī sabiedrība tiek aicināta pie kases. Mūsu kolēģi jau pieminēja uh, ka ir jānoskaidro, kuras dalībvalstis ir ieguvušas kādu pieredzi, piemēram, nodrošināt, aizdevu, nodrošināt aizdevumus. Ungārijā tika modernizēts 250 tūkstoši paneļu dzīvojamo māju, un kā jau Latvijas un Lietuvas kolēģi minējuši, dzīves situācija tieši šādās mājokļos ir ļoti slikta vajadzētu mūsu programmu pārnest arī uz lauku reģioniem. Paldies! Paldies, lūdzu, Melcerkungs, vienu minūtu. Komisāra kungs, šajās diskusijās, manuprāt, vajadzētu kaut ko ņemt vērā. Pirmkārt, energo ietaupījuma potenciāls uh, nav nemaz tik viennozīmīgs dzīvojumām ēkām. Tas, kas ir viegli īstojams, tas jau ir īstenots. Un, uh, aizsargājamo ēku sanācija varētu būt diezgan dārga, un tad eh, varbūt tas nemaz nav tik vērtīgi, ja tiek eh, dārga remonta īstenoti, bet eh, ēkas stāv tukšas, jo īres ir pārāk augstas. Un es domāju, ka mēs nedrīkstam arī iejaukties pilsoņu īpašumtiesībās, piemēram, pienākums uh, uzlikt solāros paneļus, uh, kā tas Bārburgā tika noteikts. Uh, nekādā gadījumā nedrīkstētu tādu īstenot. Un, uh, Uh, runājot par uh, fotovoltaiku, tad uh, savu patēriņu var ar to nosegt tikai tad, ja ir elastīgs energo, tātad elektrības tīkls. Un pat, ja ir vislabākā pārvaldes, pārvaldes sistēma energi, enerģijas tīklā, tas vēl nenozīmē, ka visu uh, potenciāli var izmantot. Paldies! O kirjus Kelly, jēna lepto. Kelly, lūdzu, vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu šo ziņojumu un it īpaši tur ir brīnišķīgas rekomendācijas, ko mani kolēģi arī ir eh, pieminējuši. Un pilnīgi skaidrs, ka mm, esošās mājas šodien kad lielākā daļa būs eh, joprojām pat 2020. un pat 2050. gadā. Mums vajadzētu koncentrēties uzreiz uz šīm ēkām. Manā valstī ir eh, daudz šobrīd bezdarbnieku, un eh, tiešām mums ir tūkstošiem māju, ko neviens Eh, nevarētu atjaunot, un mums faktiski pat nevajadzētu jaunas eh, valstis, jaunas mājas būvēt. Mums vajadzētu eh, koncentrēties uz esošām mājām, un valdībai vajadzētu izmantot struktūra fondus un tā tālāk, lai tiktu galā ar šo problēmu nekavējoties. Tas ir ļoti svarīgi, lai šis plāns tiktu ieviests. Paldies. Tagad nākošam runātājiem vārds. Vienu minūtu. Paldies! Vispirmām kārtām es gribētu apsveikt referentu uh, par to, ka uh, viņi strādājas pie šī ziņojuma. Katrā uh, ir skaidrs, ka ēkām ir augsts energo ietaupības potenciāls un uzlabot tās, tas ir ļoti svarīgi. Un mēs varētu sasniegt Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijas mērķus. Energo ietaupības certifikāti ir nepieciešami, lai mēs informētu pircējus un E, bieži vien, tad mēs varam uzzināt, kādas ir šīs ēkas. Lai samazinātu, e, ja mums tiešām būtu šie te certifikāti e, māju tirzniecībā, katrā ziņā tas ir aizkavējies šobrīd. Un galvenie iemesli šādām aizkavēšanām ir tas, ka šobrīd mums trūkst certificētu, šādu certificētāju. Un šo māju ir ļoti liels skaits. Eh, Rumānijā eh, no 2011. gada eh, janvāra tiks ieviest šī sistēma, un galvenā lieta mm, pilsoņiem būs tas, ka tiks samazināti komunālo maksājumu rēķinu apmēri. Un katrā ziņā reģion, mums ir 150 miljonu levas atvēlēts šim pasākumam. Paldies! Roitovas kundzei vienu minūti. Paldies, e, priekšsēdētāji. Nav šaubu, ka ēku e, e, energo ietilpība ir ar savu nozīmi, jo tas ir nepieciešams attīstīt, lai mums būtu ilgspējīga attīstība, taču arī Eiropas neatkarībai no citām trešajām valstīm tas būtu svarīgi, un lai samazinātu arī izmešus pēc desmit gadiem, lai mēs būtu arī mazāk atkarīgi no trešo valstu energo piegādēm. Tāpēc es domāju, ka eh, šo direktīvu eh, tas mums sniegs jaunus um, pamudinājumus veikt ēku siltināšanu. Ēkas uh, ir mm, avots vien trešdaļai uh, siltumnīcas gāzē. Un tāpēc mums ir nepieciešams piesaistīt nepieciešamos uh, finansējums, un līdz ar to es uzskatu, ka ir tiešām jāpiekrīt tam, ka jāveidojas speciāls fonds. Un šim uh, fondam tad uh, būtu iespējas palīdzēt arī ne tikai jau iepriekš izbūvētām ēkām, bet arī visām ēkām. Un visbeidzot, e- e- Ertmans kundze. Cienījamie kolēģi, 2008. gadā Eiropas Savienība apņēmās līdz 2020. gadam par 20% samazināt energopatēriņu, uzlabojot ēku energoefektivitāti ar mērķi vairāk uh, īstenot šādas ēkas ar zemu energopatēriņu. Tas netiek, ar to nepietiek. Mums ir nepieciešami tiešām eksperti un speciālisti jārada uh, darba vietas, tā mēs arī samazinātu izmaksas pilsoņu māsaimniecībās. Un noslēgumā vēlos norādīt uz energo situāciju tā dēvētajām vecajām ēkām un uz nepieciešamību, ka ir jāuzlabo šo ēku energo situāciju. Paldies! Τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής, ο κύριος... Un tagad komisijas eh, vārdā Ettingers lūdzu sehr verehrten Damen und Herren! Cienētās dāmas, godātie kungi deputāti, mēs esam visi viensprātis, ka ēkas ir ļoti būtisks uh, sektors, gan sanācija, gan uh, ēku jāmbūve ir ļoti būtiski sektori uh, mūsu kopīgo mērķu sasniegšanai, proti energoefektivitātes un CO2 emisiju samazināšanas sasniegšanai. Uh, ja mēs paraugāmies uz uh, energoresursu struktūru vai, piemēram, automašīnu nozari, tad mēs redzam, ka iesaistītās puses nemaz nav tik daudz. Ir energo uzņēmumi uh, vai šie te 12 līdz 15 uh, eh, autoražotāju koncerni Eiropā. Tātad partneru skaits, uh, kuri ir jāiesaist un jāpārliecina, nemaz nav tik liels. Uh, ēku jomā Eh, tomēr ir šeit ļoti daudz iesaistītās puses eh, - ēku īpašnieki, lietotāji, īrnieki, pašvaldības eh, ar saviem pilsētbūvniecības plāniem un pilsētu attīstības plāniem, reģionālās iesaistītās puses un partneri, kuriem, piemēram, federālās zemes ir bieži atbildīgs par būvniecības likumiem un um, ēku sektors ir tiešām ļoti būtisks eh, šajā jomā. Un nav neviena cita joma, kur ir tik daudz uh, partneru, kas ir jāiesaist. Un tāpēc direktīva šajā jomā ir būtisks solis, bet uh, noteikti tas nav pēdējais solis, kas būtu jāspēr. Es labprāt pieņemu jūsu teikto, mēs tos rūpīgi uzklausījām, un ticiet man, uh, Man šīs direktīvas īstenošana šķiet eh, tikpat svarīga kā tās izstrāde. Direktīva, kas eh, šodien ir mūsu priekšā, kļūs vērtīga tikai tad, kad tā tiks īstenota. Un tāpēc ir vajadzīgas visas iesaistītās puses, dalībvalstis, arī pašvaldības eh, un arī ēku īpašnieku un lietotāju. Mēs vēlamies ne tikai jaunbūvēs, bet arī veicot remontdarbus. darbus mēs tiešām vēlamies arī īstenot enerģijas taupības pasākumus. Mēs e, piedāvājam priekšlikumu, kā 150 vai pat vairāk miljonus eiro var e, izmantot. Mēs to iesniegsim turpmākajās nedēļās. E, šobrīd intensīvi notiek sagatavošanās darbu. Mēs eh, vēlamies pēc iespējas eh, vairāk laika pavadīt šajā sagatavošanās darbos, lai zinātu, vai tie varbūt varētu būt eh, vairāk kā 115 miljoni. Jūlijā, septembrī mēs būsim gatavi tālākām sarunām par šo te programmu attiecībā uz atjaunīgajām enerģijām un uz energoefektivitāti. Būsim gatavi ar jums runāt, godātie deputāti. Mēs šobrīd ar Hāna kungu runājam par to, kā tagadējā finanšu plānošanas periodā mēs varētu reģionālās programmas orientēt vēl vairāk uz uh, energoefektivitātes mērķiem. Viņš eh, to arī atbalsta. Un nākamajā finanšu plānošanas periodā ar nākamajām atbalsta programmām, tad mēs varētu arī šajam ēku sektoram un energo taupīšanas sektoram eh, pievērst lielāku uzmanību. Un šeit man ir vajadzīgs eh, jūsu atbalsts, jo mēs jau tagad gatavojamies nākamajam finanšu plānošanas periodam. Jūs zināt, kādas ir šīs te svarīgās programmas Eiropas Savienības budžetā. Es nedomāju, ka dalībvalsts mums dos vairāk naudas. Krīzē un budžeta konsolidācijas apstākļos mums būs uh, jāiztiek ar to, kas mums uh, ir, uh, ar to procentu no IKP, kas mums ir. Un tāpēc ir jāliek lielāks uzsvars uz enerģētiku, enerģētikas pētniecību, energotaupības programmām, uh, uz vietas un ir arī jāpievēršas infrastruktūrai. Jau pirms nākamā finanšu plāna sākuma mums ir kopīgi jāapspriež, kā mēs vietējās, reģionālās un nacionālās ēku sanācijas programmas varētu sasaistīt ar mūsu mērķiem un varbūt ar papildinošu Eiropas finanšu programmu. Kā jau teicu, tas ir būtisks solis, bet nebūtu ne pēdējais. Tāpēc mēs labprāt uzklausīsim jūsu ieteikumus Esmu drošs, ka jūs mūs arī kontrolēsiet, lai šī direktīva īstenojot to uh, būtu veiksmīga. Paldies jums, uh, paldies visiem deputātiem, jo īpaši gribu pateikties referents kundzei. Un gribu teikt, ka ASV un Ķīnā un citos reģionos uh, šai direktīvai ar interesi seko Eiropa ar to, uh, uh, ir priekšā liela soli visām citām pasaules daļām. Paldies! Paldies, un tagad uh, mūsu referentei Tikau kundzei vārds. Priekšsēdētāji, komisāri, es gribētu pateikties arī ēnu referentiem, uh, jo komisāri tas ir tikai mūsu procesa sākums. Uh, kas attiecas uz energoefektivitātes uzlabošanu ēkām. Eiropas parlaments būs kā pastāvīgs partneris kurš tiešām gribētu redzēt tā caurskatāmību uh, deleģēto likumdošanas aktu ieviešanā. Un, protams, mēs gribētu redzēt starp esošajām ēkām un arī jau bijušām uzbūvētajām ēkām lai uh, dalību valsts palīdzētu dalību valstīm, un, protams, ir ļoti dažāds šis ēku uh, krājums. Un es domāju, ka mums būtu nepieciešams vidusposma pārspakts, kas tiks veikts 2010. gadā, lai mēs pārskatītu operacionālās programmas un piešķirtu vairāk finansējumu ēku eh, energo iet, um, izturībai. Jo eh, šobrīd eh, mēs veicam pētījumus un ir svarīgi samazināt ne tikai PVN, ne mazāk kā um, par 5%, uzlabot energoefektivitāti Un es uzskatu, ka visiem finansējumiem, kas ir domāti energoefektivitātei, tie radīs jaunas darba vietas un jaunas nodokļas, kas tiks maksāti reģionālā līmenī. Un eh, bieži vien arī darbi būs eh, šādi. Ja mums būs vairāk kā 4% no Eiropas fondiem pieejami, energoefektātes uzlabošanai 2010. un 2013. gadā. Tikai tad mēs varēsim uh, tiešām uh, panākt, uh, prasīt uh, papildinājumu um, 2014. un 2020. gadiem. Un tas būs no 11 līdz 12 procentiem. Es tāpat gribētu arī uh, runāt par šiem 115 miljoniem eiro, kas nav izmantoti, uh, lai mēs uh, tos uh, E, tiešām veltītu inteliģento pilsētu iniciatīvai. Es uzskatu, ka 2014. un 2020. gadā energoefektivitātei ir jābūt mūsu prioritāšu kalvgalā. Un uh, būs programmas, e, kas arī tiešām izglītos ļaudis. Eiropas parlaments ir uh, aicinājis izveidot fondu energoefektivitātei jau kopš 2007. gada. Un mēs atbalstīsim jūs šī fonda izveidā. Paldies! Paldies Tikau kundzei. Līdz ar to debatas ir eh, beigušās un balsojums notiks rītdien. Un saskaņā ar darba kārtību mums ir eh, debates par ziņojumu par eh, tekstilu produktu mārķējumiem un nosaukumiem. Vai referents ir šeit? Labi.